Buongiorno, la seduta. Labrīt, godātie kolēģi. Tad sāksim mūsu šā rīta plenārsēdi. Rēkala. Saskaņā ar darba kārtību mums ir paredzētas kopīgās debats par kapitālu un uzraudzības prasības kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām. Tie ir divi Karasa kunga ziņojumi. Un dodu vārdu nekavējoties Karaskungām lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, komisa,